So. Labdien! Vēlos uh, sveikt uh, mūsu vidū uh, komisijas priekšstādātājas izpildu vietnieku Valdī Dombrovski un Nikolā Šmitu, kurš ir uh, atbildīgs par uh, uh, sociālu izaugsmi. Uh, e, Eiropas pusgads ietver ziņojums par ekonomikas attīstību, nodarbinātību un saistītiem jautājumiem. Šis dialogs ir veltīts sešu pakaļ, un tas ļauj referentiem, kuri strādā pie uh, Mm, kopīgā nodarbinātības uh, dialogu un saistītiem jautājumiem, īstenot dialogu ar Eiropas komisijai. Un tagad es došu vārdu uh, komisāriem sešas minūtes uh, ievadrunas teikšanai. Vispirms Dombrovska kungs priekšsādātāji, godātie deputāti, kolēģi. Esmu iepriecināts par iespēju ka notiek šī pirmā viedokļu apmaiņa par Eiropas pusgadu šajā sasaukumā. Vienmēr esmu augstu vērtējis parlamenta iesaistīšanos pusgā, eh, pusgada procesā un eh, vienmēr eh, ir apspriesti svarīgākie, aktuālākie izaicinājumi, kas stāv valstu priekšā. Kāda, eh, kā šobrīd ir plašākais ekonomiskais konteksts? Eiropas ekonomikā astoņus gadus turpinās izaugsme, nodarbinātība, investīcijas ir rekorda augstā līmenī. Tomēr pastāv vēl lielas atšķirības. Atsevišķās dalībvalstis ir augsts bezdarba līmenis. Tāpat. Uh, pastāv arī ārējo faktoru izraisīts risks un Uh, ģeopolitiskā spriedze, tāpat arī uh, klimata pārmaiņas pāreja uz klimata neitrālu ekonomiku, uh, demografiskās pārmaiņas. Šie pārveidojumi arī ietekmēs mūsu ekonomiku un sabiedrību, notiks pārmaiņas un mums ir ar tiem jātiek galā un uh, Eh, Igada eh, ilgspējīgas izaugsmes stratēģija nosaka prioritātes eh, Eiropas Savienībā, koncentrējoties uz konkurētspēju un izaugsmi. Un šobrīd pamatprincipi ir stabilitāte, ilgtspējība, tiesiskums. Tātad ekonomika stabilitāte ir nosaukt nosacījums ekonomikas attīstībai ir jābūt uh, atbildīgai ekonomiskai politikai, lai arī ievērotu pastāvošos noteikums attiecībā uz valstu finansēm, ir jāizmanto finanšu telpa un jāsamazina parādu apjoms. Tas uh, stiprina uzticību, samazina uh, aizņemšanās izdevumus un nostiprina pret ārējiem satricinājumiem. Ir jāīsteno atbilstošas struktūrālas reformas. Tāpat laikā mums ir jāturpina darbs pie ekonomikas un monetārās savienības, pabeidzot banku savienību un kapitālu tirgus savienību ir nepieciešami soļi šajā brīdī. Tālāk darba ražīgums. Pieņemot to, ka no veco iedzīvotāji, ka ir ierobežojumi resursu jomā, ir nepieciešams nodrošināt konkurētspēju ar inovāciju starpniecību. Uh, ir jāspēj arī uh, pārņemt tehnoloģijas uzņēmumiem, jāspēj iegūt no inovācijām un jāpalielina darba ražīgums. Ir nepieciešama efektīva tirgus darbība, tādēļ jāveic reformas, lai uzlabotu tā darbību. Tālāk taisnīgums. Sociālais taisnīgums ir Eiropas sociālās tirgus ekonomikas centrā. Padome ir uzsvērus, ka ir nepieciešams īstenot Eiropas sociālo tiesību pīlāru. Mēs ap, esam apņēmušies to darīt, nodrošinot darba un dzīves apstākļus pieņemamus visiem un taisnīgu pārēju uz klimatu neitrālu ekonomiku. Esam arī paziņo, paziņojumu publicējuši par uh, taisnīgu klimatu neitrālu Eiropu. Mēs arī uh, uh, Eh, īstenojam sociālo eh, eh, indikātoru izvērtēšanu par sociālām darba tiesībām, nodrošin, notiek arī konverģences starp dalībvalstīm, kaut pastāv lielas atšķirības. Par to runās Nikolās Šmits. Nākamais svarīgais princips ir ilgtspējība mūsu paudzei izaicinājums ir padarīt Eiropu par pirmo klimata neitrālo kontinentu. Klimata pārmaiņas nepazīst robežas, tas skan mūs visus, un, uh, lai sasniegtu klimata neutralitāti, būs nepieciešamas lielas investīcijas lai sasniegtu 2030. gada mērķus, būs nepieciešami 260 miljārdi gadā. Tādēļ būs jāveic pasākumi gan Eiropas, gan nacionālā, gan vietējā līmenī. Eiropas Savienības budžets vien šos izdevumus nevar nosekt, un dalību valstīm un privātiem spēlētājiem arī būs jādod savus ieguldījumus, lai sasniegtu šo mērķi. Uh, Eiropas komisija iesniedz zaļā kursa investīciju plānu un taisnīgās pārējas mehānismu izveidot. Mums visiem jādomā zaļi. Plāns balstās uz trim pīlāriem. Pirmais ir finansējums, eh, mobilizējot vismaz triljonu ilgspējīgu investīciju desmit gadu laikā, otrkārt atbilstoši e, nosacījumi, lai varētu veikt ilgtspējīgas investīcijas, un treškārt ir e, arī nepieciešami labi projekti. Mēs uh, sniegsim atbalstu nacionālām uh, institūcijām un projektu iesniedzējiem. Uh, es domāju, ka mēs esam uzklausījuši parlamenta aicinājumus par eh, to, lai īstenot pārēju uz oglekļu neitrālu ekonomiku. Tas būs redzams arī Eiropas pusgada nākamajā posmā. Februārī tiks publicēti ziņojumi par uh, atsevišķām valstīm. Vispirms mēs runāsim par ilgspējīgas attīstības mērķu integrāciju uh, Eiropas pusgadā. Otrkārt uh, tiks saglabāts fokus uz uh, Uh, vides un klimata izaicinājumiem uh, valstu ziņojumos, un tāpat mēs palīdzēsim tajām teritorijām, kas ir visvairāk skartas uh, no pārējais procesa, palīdzēsim tikt galā ar ekonomiskiem izaicinājumiem, un mēs palīdzēsim sastādīt teritoriālos taisnīgās pārējais plānus un uh, dalībvalstis varēs saņemt finansējumu no taisnīgās pārējas uh, fonda. Paldies, esmu ar jums gatavs sadarboties Eiropas pusgadu ietvaros. Lielas paldies, Dobrauskungs. Tālāk došu vārdu Pālo Džentilonī, lūdzu. Paldies priekšsādētāji. Ārkārtīgi liels prieks būt šodien šeit, jūsu priekšā, abu komiteju pārstāvi priekšā. Savās piezīmēs pārsvarā pievērsīšos trim jautājumiem. Pirmkārtām ilgspējīgas attīstības mērķiem un um, pusgadiem, tālāk kā izstrādāk rekomendācijas, rekomendācijas Eirozonai un trešām kārtām brīdinājuma mehānismu ziņojums. Kā jau valdis nu pat teica, strādājam pie ANO ilgspējas attīstības, jeb SDG mēķu integrēšanas Eiropas ekonomikas koordinācijas pusgadā. Šo procesu iesākām jau ar igadējo izaugsmas stratēģiju. Domāju, ka tas iekļauts arī Eirozonas rekomendācijās un nav tālāk sekos valstu ziņojumi. Tos publiskosim eh, februāra beigās un šo jauno izaugsmes stratēģiju izmantosim, lai veiktu padziļinātāku um, analīzi, identificētu dažādu veidu saskaņas starp ekonomikas un citām politikām. Šie valstu ziņojumi turklāt ietvers arī pielikumu kurā savukārt eh, tiks eh, izrunāts par katras valsts darbības izpildi katra mērķa kontekstā. Līdz ar to dalība valstis tiks aicinātas ziņot par progresu, ko tās guvušas savā nacionālo reformu programmā, eh, ko savukārt gaidām, šo informāciju gaidām aprīlī. Šis darbs tālāk iekļausies valstīm izstrādātajās rekomendācijās, kas nāks klajā maijā. Ko vēl gribēju uzsvērt šajā gadījumā? un to gribu pateikt pavisam, pavisam skaidri, ir tas, ka šie ir tikai pirmie soļi tajā, ko mēs varētu uzskatīt par tādu kā pilota ciklu SDG integrēšanā Eiropas pusgadā. Nu, tas nav vēl, tas nav process, ko varam atrisināt vienā mirklī. Tālāk pievēršos rekomendāciju projektam Eiro zonai. Tie atslēgvārdi šai gadījumā ir koordinācija un diferencēšana. Mums ir jābeidz domāt par eirozonu kā par 19 atsevišķām tautsēmniecībām. Mums nepieciešams to skatīt kā vienu ekonomisku kopību, vienumu. Uh, paš, eh, tekošo kontu pārpalikums šai, kon, šai vienībā ir lielākais pasaulē. Pašreizajā ekonomikas kontekstā simetriska līdzsvara atkārtota meklēšana ārējo pozīciju kontekstā palīdzētu uzturēt pieprasījumu, bet, protams, ka koordinēšana nenozīmē vienādību, vienādumu, un tāpēc rekomendācijās aicinām dalībvalstis rīkoties gan kopīgiem spēkiem, gan arī, gan arī individuāli, lai reaģētu uz tiem daudzajiem problēmu jautājumiem, jautājumiem, ar ko tās sastopas. Ir tīpaši dalība valstis, kurās ir tekošā konta deficīti, tām vajadzētu veicināt konkurētspēju un samazināt ārējo parādu. Savukārt tās, kam ir plašs tekošā konta pārpalikuma, būtu jāmudina uh, atbalstīt algu izaugsmi un veicināt investīcijas. Tas ir svarīgi, ņemot vērā, ka pastāv uh, sekulārs stagnācijas risks un var mazināties struktūra reforma progress. Līdzīgā kārtā tās dalība, tām dalībvalstīm, kam ir augsts ārējā valsts parāda līmenis, būtu jāmudina to samazināt un dalībvalsts ar fiskālu papildu telpu būtu jāmudina īstenot augstvērtīgas investīcijas. Mēs īpaši aicinām Eirozonas dalībvalstis atbalstīt godīgu un iekļaujošu pāreju uz konkurētspējīgu, vidē draudzīgu un digitālu ekonomiku, izmantojot taustāms un um, cita veida investīcijas gan privātā, gan valsts sektorā um, zaļā un digitālā pārēja piedāvā lieliskas iespējas, kas, protams, mums ir jāizmanto. Mēs tāpat laikā visi labi zinām, ka tās radīs milzīgs izaicinājums darba ņēmējiem un jārod pareizais līdzsvars. Tas ir tas padošais princips uh, taisnīgas pārējas mehānismam, kas, ko jau valdes teica, nāk līdz, kas, kas, kā jau valdes teica, nāk līdz zaļam vidē draudzīgo, jeb zaļā kursa investīciju plānam. Uh, Mums tāpat arī jāspēj cīnīties pret agresīvu nodokļu plānošanu un jārisina jautājums par to, ka nereti uzņēmumu nodokļu jomā notiek sacensību uz zemāko kopsaucēju. Šī nodokļu darba kārtība joprojām būs prioritāte. Un visbeidzot pāris vārdos par brīdinājumu mehānismu ziņojumu. Ar to tiek uzsākts ikgadējais makroemiskās nelīdzsvarotības procedūras cikls. Ziņojumā tiek identificētas tās valstis, kas var sastapties ar makroekonomisku līdzsvaru trūkumu, jeb nelīdzsvarotību, un kuru gadījumā ir vajadzīga padziļināta pārbauda. Tās labās ziņas ir tādas, ka tikai tās pašas 13 dalībvalstis, kurās jau tika veikta padziļināta pārbauda, eh, tiks atkal analizētas. Res, šis ziņojums vienlaikus piedāvā arī virkni citu vēstījumu par notiekošo un vēlos šai informācijai ar jums padalīties. Uh, Dažādu makroekonomisku nelīdzsvarotību koriģēšana, īpaši tajā gadījumā, tajās, tajā tās, kas attiecītas uz eh, augstu parāda mm, vērtspīriem, jāturpina. Jāturpina arī koriģēšanas centieni pie nepieciešamības. Turklāt ekonomikas prognozes, prognozes kļūst vājākas, un tāpēc eh, tālākas korekcijas vairs nebūs tik iespējams. Turklāt tam visam paralēli varētu parādīties arī jauni riski, piemēram, mājokļu cenas turpina pieaugt gandrīz pilnīgi visur, un savukārt darba vienības izmaksas arī spēcīgi pieauga, tīpaši centrālajā un austruma Eiropas valstīs, tostarp Baltijas valstīs. Visbeidzot, komisija grasās spērt nākamos soļus ma makroekonomiskās nelīdzsvarības procedūras ciklā, prezentējot padziļinātās pārbaudas februāra beigās, un tā ir daļa no valstu ziņojuma kopuma. Izmantošu šo iespēju, lai pastāstītu šo, par šo nākamo soli arī mm, pusgada ciklā, Un atgādināšu, ka esam pilnībā jūsu rīcībā, esam gatavi apmaināties, apmainīties ar ziņojumiem, par, š, ar viedokļiem par šiem ziņojumiem, pirms tie 28. februārī tiek apstiprināti. Ar, labpra, ar, ar prieku atbildēšu uz jūsu jautājumiem, un tagad vēlreiz, nu, tā teikt, došu vārdu atkal priekšādātājs kundzei. Paldies, jā, jā, varam pilnīgi noteikti šeit mainīties lomām, saka priekšādātāji. Nu, tālāk dod vārdu Nikolās Šmitam. Paldies, priekšādātāja. Paldies, vicepriekšādātāja kungs. Labprāt, frančodā runāšu. Pēc tam es pāriešu uz angļu valodu. Pirmkārt, ir liels prieks atkal uzrunāt jūs. Ekonomiskā pārvaldība, sociāla ekonomiskā pārvaldība, tas mērķis ir stiprināt tirgus sociālo ekonomiku. Uh, kurai ir jākalpo pilsoņiem, kā jau to norādīja eh, komisijas priekšsēdētāja. Šim nolūkam mums ir jābalstās uz sociālo tiesību pamatiem, kā arī 14. janvārī sākās diskusijas, lai mēs varētu kopā uh, uh, definēt, kas veidot šo sociālo pamatu, un komisija nāca klaļķā Ar pirmajiem elementiem minimālai algai visiem eiropiešiem sākot pirmo konsultāciju etapu sociālajiem partneriem, lai uzklausītu viņu viedokļus. Gadskārtējā stratēģija ilgtspējīga izaugsmēji veicināt tādu ekonomiku, kura api, e, saskaņo tirgus, tā ekonomiskā stabilitātes, sociālās aizsardzības un cīņas pret klimatu pārmaiņu pracības. Un tagad es varu pāriet uz angļu valodu. Adieu. Eiropas sociālo pīlā, tiesību pīlāra jau, darbības izpildes arī, protams, ir svarīgs jautājums. Ir svarīgs, lai tāds svarīgi, lai tautsamniecība varētu pratoties riskiem un varētu atbalstīt konverģenci un novatorismu. Tas īpaši attiec še, uz šo ļoti integrēto uh, monetārās savienības jautājumu - ekonomiskā konverģence un sociālā konverģence. Tās ir lietas, kam jāiet roku rokā šiem uzlapēc ierosinātās Eirozonas rekomendācijas aicina rīkoties arī tādās jomās, kas saistītas ar sociālo tiesību pīlāra jomām, piemēram, jāspēcina investīcijas izglītībā un apmācības sistēmā, prasmi veicināšanā un aktīvās darba tirgus politikas jautājumos, jāveicina sieviešu līdzdalība darba tirgu, it īpaši e, pārliecinoties, ka tiek nodrošināta vienlīdzība visos līmeņos, jāveicina kvalitatīva darba vietu izveide, labu darba apstākļu radīšana un jārisina atsevišķie darba tirgus segmentācijas gadījumi. Jāpiedrāvā atbilstīga sociālā aizsardzība, atbilstīga sociālā dialoga īstenošana un kolektīvo koplīgumu slēgšanas procesi. Šogad mm, ierosinājums par kopējiem ziņojumiem liecina, nodarbinātības jopā liecina, ka Eiropā tiek gūts progress sociālo tiesību jomā, nodarbinātības līmenis pieaug. Uh, 241,5 miljoni iedzīvotāji tiek nodarbināti Eiropas Savienībā, strādā, un tas ir augstākais līmenis, kāds bija jebkad pastāvējis. Tie, kas šobrīd ir pie nabadzības riska, jeb sociālās atstumtības riska, tomēr skaitā samazinās jau sesto gadu pēc kārtas. Un tomēr Ieņēmumu nevienlīdzība joprojām ir ļoti augstā līmenī. Nevienlīdzības risināšana prasa rīcību dažādās jomās. Tas, tas ietver to starp Uh, prasmu uzlabošanu, nodokļu sistēmas uzlabošanu, minimālo ienākumu vai nu, algas noteikšanu, vienlīdzīgi iespēju veicināšanu izglītībā un citur, tāpat vienlīdzīgi mm, sociālo pakalpojumu pieejas nodrošināšana, tas attiec arī uz mājokļiem un dzimumu līdztiesības veicināšana. Dzimumu līdztiesība joprojām ir problēma jautājums, pastāv plaisa samaksā uh, un ļoti būtiska plaisa, un tā, tā tas ir kopš 2013. gada algu pieaugums eh, palielinājās 18. gadā, bet tomēr ir vidējs. Un algām, jāspēj sekot līdzi ražošanas pieaugumam, produktivitātes pieaugšam, lai pārliecinātos, ka viss būtu godīgi. Jo projām saglabās, saglabājas nabadzība ar nodarbināto vidū, īpaši tad, kad cilvēks strādā daļu laiku vai uz pagaidu līgumiem. Izglītība, um, apmācība un prasmes ir joma, kur komisija 4. martā liks priekšā atjauninātu prasmju darba kārtību. Šīs, jo, šī joma būtiski ietekmē cilvēku nodarbinātības spējas valstīs, tas tālāk atspoguļojas tautsēmniecībā, darba tirgu un arī vīdas jautājumos. Šim jautājumiem ir vajadzīga mm, tālāka prasmu uzlabošana un pārkvalificēšana. Platformu darbs, tas piedāvā jaunas darba iespējas, bet tāpat laikā rada arī zināmas problēmu jautājumus nodarbinātības tirgu, un juridiskais ietvers nereti nav pietiekami piemēros, lai šīs jaunās notikuma attīstības ņemtu vērā. To, to liekot aiz, aiz, aiz ausvām, mēs nodrošinātu atbilstību atbilstīga sociāla aizsardzība visiem darba ņēmējiem, neatkarīgi no tā, kādā statusā viņi sārdā. Sociāla aizsardzības sistēma šobrīd tiek modernizēts, un tomēr vairākas nodarbināto grupas joprojām sastopas ar lielāku problēmām, kā piemēram pašnodarbinātie vai nestandarta darba darītāji. Pastāv aicinājumi pielāgot arī pensiju sistēmu, veselības aprūpas un ilgtermiņa apgādības sistēmas, nodrošināt pensiju atbilstīgumu. Tas ir svarīgs politikas debašu jautājums ir jāspēj nodrošināt arī uh, ilgtermiņa apgādības uh, jautājumu, jo daudz dalībās šai gadījumā joprojām no, no paļaujas uz neformālu aprūpi. Nu, tātad paziņojumā esam uzsākuši plašas debatas par uh, sociālo tiesību īstenošanas iestād, arēs iestādēm, vietējiem sociālajiem partneriem, pašsavieniem, pilsonisko sabiedrību un tās organizācijām. Uh, Šī pilāra īstenošana gulst uz mūsu visu uh, pleciem, kā atbildība Eiropas iestādēm un visām interesētajām pusēm vienlīdzīgi. Eiropas parlaments kā tautas balss līdz ar to ir tajā īstākajā vietā, lai dotu savu ieguldījumu šai jomā, uh, un ar to mēs arī rēķināmies. Paldies! Tālāk uzsāksim pirmo jautājumu raundu kārtu un saskaņā ar mūsu praksi Vispirmām kārtām dosim vārdu ekonu un empola eh, referentiem par tiem eh, ziņojumiem, pie kā viņš šobrīd strādā. Katram trīs jautājumi, trīs minūtes jautājumu, un pēc tam sekos komisāra atbildes. Katram tiks dotas apmēram divas minūtes atbildēju uz katru jautājumu. Tātad pirmām kārtām Rola Ļuk no ekonu komitejas. Es turpinu, izteikšos franču valodā. Priekšsēdētāji, dārgie komisāri, dārgie kolēģi, komisija aicināja pārskatīt Eiropas semestri, kas arī spaudās kā uh, nosaukuma grozīšana gada stratēģija ilgspējīga izaugsmēji. Un eh, ziņojuma sakarā drīzumā sāksies sarunas, un mēs esam iecerējuši eh, grozīt rādītājus un arī iekļaujot jau ilgspējīgas attīstības mērķus, bet mēs zinām, ka galvenais šeit ir pā ekoloģiskā pārēja, jo šeit mūsu eh, tirgi nespēs nomainīt valsti turklā, eh, šajā uzdevumā, turklāt vai tas būtu Vācijā, Francijā, Polijā, Spānijā vai citās jomās, infrastruktūra jautājums, atjaunīgo enerģiju jautājums. Šeit mēs visi saskaramies ar nepietiekamu investīciju problēmu. Turklāt katru gadu Eiropas semestrī tiek paust nožēl par investīciju trūkumu. Līdz ar to man būs vienkārši jaunājums Finanšu krīzes laikā vismaz mēs pārkā atkāpāmies Eiropā no viena tabū, kas būtu monetārās politikas izmantošana vai ekoloģiskā krīze, dos mums iespēju rīkoties tikpat pragmatiski un atteikties no cita tabū, kas ir valsts tēriņi. Citiem vārdiem es gribētu zināt jūsu viedokli gan par zelta likumu, kas nozīmē E, vides jautājums izņemts no pārējo valsts tēriņa aprēķina e, jautājumu un tālāk e, divpakas un sešpakas sakarā, zinot to, kā Eiropas budžeta padoma apstiprināja to, ka nebūs efektīvas ekonomiskās politikas nepārskatot šo paktu. Komisija izziņoja lielas ambīcijas eh, attiecībā uz nulles oglekļa līmeni. Mēs to apsveicam, bet mūsuprāt mums neizdosies šīs ambīcijas izpildīt bez kādiem uh, budžeta raksturā pasākumiem. Paldies! Now... Lielas paldies! Tālāk došu vārdu Klārai Dobrevai no Empel komitejas. Paldies priekšsēdētāji! Kā jau Dombrovska kungs jūs teicāt, Eiropas Savienība ir piedzīvojusi ekonomikas pieaugumu šeit pēdējos desmit gados. Lieliski skaitļi mums te priekšā paraugamies uz IKP investīcijām, pat nodarbinātības līmenis ir pieaudzis, tāpat tas, tas attiec arī uz citiem makroekonomikas rādītājiem, kas nereti pat sasnieguši rekorda augstumus. Bet nu, tā ir tikai monētas viena puse, un tad ir šīs monētas otra puse, ot, otra puse kas savukārt tik glīti neizskatās viss. Neskatoties uz šo vidējo pieaugumu, ir pieaugusi arī nevienlīdzība sabiedrībā šais pēdējos pāris gados. Um, nabadzība darba vietās nodarbinātajiem bērnu nabadzība, kas rada īpaši lielu bažas pieaug, ir ļoti augstā līmenī, un situācija neuzlabojas neskatoties uz visiem skaistajiem ekonomikas skaitļiem, neskatoties uz uh, ikgadējās izaugsmas rādītājiem, sociālajie aspekti piedzīvo neveiksmi Eiropas Savienībā. Otram kārtām ļoti bieži runājam par klimatu pārmaiņu radītajiem problēmu jautājumiem, esam spērušai zināmas sojas, es ceru, ka ar to pietiks, bet tāpat laikā mēs nevarēsim pildīt savu uzdevumu, ja uh, vienlaikus simtiem miljonu pilsoņu ne, nepārvilināsim, nepārliecināsim būt mūsu pusē. Un tas nozīmē, ka šīs taisnīgā pārēja, jeb sociālajie aspekti zaļajam kursam nav viskaut kāds papildus elements vai kas jāpiembilda, tāpēc, ka tas uh, liek tam visam izskaties labāk. Nē, tas ir šī zaļā kurs, kursa pati būtība, jo bez šādas taisnīgas pārējas, bez sociālajiem aspektiem mēs nepanāksim, mēs nevarēsim piepildīt tos solījumus, ko zaļā kursa iet cipros esam devuši. Un te nu mēs nedrīkstam nekādā gadījumā izgāzties. Un tāpēc pilnīgi noteikti mums ir vajadzīgs jauns modelis. Bet Dombrovska kungs savā runā Jūs atkal minējāt godīgumu un ilgtspējību, taisnīgumu un ilgtspējību. Mēs šeit Eiropas parlamentā ilgtspējību saprotam ar ekonomikas ilgtspējību, sociālo ilgtspējību un ekoloģisko ilgtspējību vienkopus, trīs vienā bet vienā, vien, ne, vienā veselumā nedrīkst šīs lietas nodalīt vienu no otras. Jūs runājat par taisnīgumu reizēm, tā it kā tas būtu kaut kāds papildus elements, papildus ilgspējīgai ekonomikai vai klimatu pārmaiņu politikai, bet tā tas nav, tas nav nekāds papildu elements, tam ir jābūt kā neatņemamai daļai šai centrā. Un tāpēc mans jautājums ir šāds, kā komisija domā pārliecināties, ka, kā jūs teicāt, šis taisnīgums tiešām parādās šai jaunajā pa modelī un ka tas saņem arī šo vienlīdzīgo uzmanības devu e, un adekvātas investīcijas. Un gribu uzsvērt vārdu adekvātas šajā gadījumā. Paldies! Lielas paldies, saka priekšsēdētāji. Tālāk došu vārdu Dombrovska kungam, lūdzu. Paldies! Paldies par jautājumiem! Sākšu ar pirmo jautājumu par Eiropas koordinācijas pusgadu. Jā, ja salīdzināt eh, šos datus ar iepriekšējo komisiju, tad redzēsim, ka esam mainījuši diskursu koordinācijas pusgada kontekstā un diezgan būtiski. Esam mainījuši arī nosaukumu šim dokumentam tieši tāpēc no stratēģijas uz igadējo izaugsmes, ilgspējīgas izaugsmes stratēģija, tātad te parādās pavisam cita narratīva, citādi raugāmies uz ekonomikas, sociālajiem un vides izaicinājumiem un aspektiem. Mēģinam to darīt integrētā, holistiskā veidā, raugoties uz to kā vienu veselumu. Tas ir pamats mūsu nākamajai ekonomikas koordinācijas pusgada pieejai. Tālāk jautājums par sešu dokumentu un divu dokumentu pakotnes pārskatīšanu. Jā, šobrīd gatavojam šo pārskatīšanu attiecībā uz abiem šiem dokumentu kopumiem, izvērtējam pašreizējo situāciju ar fiskālajiem noteikumiem un paralēli tam visam esam paredzējuši uzsākt publiskas konsultācijas. Vēlamies ar tādu atvērtu pieeju izmantot nenosakām jau iepriekš kaut kādus paredzamus rezultātus, lai mēs pēc tam varētu izvērtēt, kurp doties ar fiskālajiem noteikumiem un pēc publiskajām konsultācijām mēs atkal pie jums atgriezīsimies un nāksim klajā attiecīgi ar ierosinājumiem par nākamajiem soļiem šai kontekstā. Kas attiec uz saturisko daļu, šobrīd varbūt mazliet pāragri izdarīt kādus secinājumus, bet domāju, ka tas ieguldījums, ko esam saņēmuši no Eiropas fiskālās valdes par to, ka vajadzīgs vienkāršot šos noteikumus, jāizmanto izmaksu salīdzinošie rādītāji. Tāpat arī jāizmanto šie zelta vide, viduslikumi, ir kaut kas tāds, ko pilnīgi noteikti apsvērsim, izmantosim kā pamatu diskusijām. Tālāk. Ja raugāmies uz ilgspējīgām investīcijām, tad, protams, ilgspējīgas investīcijām, tad gribu uzsvērt, ka zaļā kursa investīcija plāns, kas tikko tika apstiprināts, arī būs ļoti būtisks ieguldījums šai gadījumā. Esam paredzējuši vismaz vienu triljonu eiro nodrošināt tieši ilgspējības eh, veicināšanai. Tālāk saikne starp vidi un sociālajiem aspektiem. Kā jau teicu, mūsu jaunajā narratīvā attiecībā uz ikgadējo ilgspējīgas izaugsmas stratēģiju mēs jau mēģinam skatīt šos jautājumus integrētā veidā, un to komisija turpina uzsvērt atkal un atkal, ka mums nepieciešams šo zaļo pārēju, jeb zaļo kursu pielāg, nu, te jāpielāgo arī digitāls un citas veidi nianses, eh, ja ņemot vērā sabiedrības noceršos, cenšamies to īstenot tādā sociāli pieņemā veidā, kas saglabātu mūsu sociālā tirgus ekonomikas modeli. Varbūt arī minēšu, ka nu pat publicējām paziņojumu par spēcīgu sociālo Eiropu eh, un taisnīgajā pārējā tieši šu, par šo jomu arī runājam. Liels paldies, saka priekšādātāji. Nākamais runātājs Džentilonī, kungs, lūdzu. Godājamā Lukas kundze uzdev jautājumu, uz kuru es atbildēšu e, komisijas priekšsādātājs vārdiem, kura teica, ka zaļais kurs ir mūsu jaunā izaugsmas stratēģija. Šajos vārdos ir iekļauts savs vēstījums. Nu, kā jau tikko to valdes norādīja, mēs sāksim divpaks, sešpaks pārskatīšanas procesu un Šajā gadījumā mums nav nekavējoša risinājuma, būs vairāk mēnešu ilga diskusija, kur parlamentam būs centrālā loma un skaidrs, ka uh, Mūsu nolūks ir padarīt vienkāršākas valsts un privātās investīcijas, jo ir pietiekami skaidrs tas, kā nepietiekami investīcija problēma ir jārisina. Un tālāk par Dobrevs kundzes uzdoto jautājumu. When... Piekrītu, ka tad, kad runājam par ilgtspējību izmantojam tādu ļoti vispārīgu ilgspējības koncepciju, un tas ietver vid, gan vidi, gan arī sociālo jomu. Ļoti labi pēdējos gados piedzīvojām to, ka nu, ir bijuši lūk, labi izaugsmas rādītāji, bet nereti nav bijis pietiekami tālākas ietekmes uz sociālo ilgspējību. Uh, un, un šobrīd tieši šādus centienus mums lūdzīns īstenot. Tātad integrēt Eiropas koordinācijas pusgadā arī sociālos aspektus, vidas aizsardzības aspektus, vienlaikus nevainot makroekonomisko aptvērumu. Tas nav viegls uzdevums, bet es domāju, ka kopīgiem spēkiem mēs šo mērķi varam sasniegt. Paldies! Lielas paldies, Šmita kungs! Much, uh... Liels paldies! Gribēju vēl tikai piemetināt pie tā, ko teica nu pat komisārs Džentelonī domāju, ka mums ir ārkārtīgi, mums ir pilnībā skaidrs, ka sociālā dimensija ir tikpat svarīga šai kopējā pārejas posmā vai pārejas posmos. Ehm, daudz skaidrī mums ir gan šis zaļā pārēja, gan vienlaikus arī digitāla pārveida norisinās. Mēs esam tāpēc nākuši klajā ar šo paziņojumu, ko saucam par spēcīgu sociālu Eiropu, tieši tāpēc, lai norosinātu, ierosinātu taisnīgu pārēju, un tur šī saikne ir nenoliedzama. Uh, pilnīgi noteikti sociālā pilāra īstenošana ir daļa no tā visu. Nu, ļaujiet man pāris elementus minēt. Pirmām kārtām investīcijas cilvēkos, respektīvi, ka tad, kad runājam par investīcijām, mēs vienlaikus domājam par to, ka ieguldam arī iedzīvotājos cilvēkos prasmes. Piemēram, būs viens ļoti svarīgs elements taisnīgas pārējas nodrošināšanā ikvienam, tā lai neviens netiktu piemirsts un ignorēts. Kvalitatīvu darba vietu veidošana, tā lai cilvēki būtu gatavi strādāt šādās darba vietās, veidojot iekļojošu darbu darba tirgu, kur arī šīs prasmes būs ārkārtīgi nozīmīgas. Un tad, protams, algas. Darba samaksa, mēs runājam par darba samaksu šeit Eiropā, runājam par ietvaru minimālajai algai, runājam par to, ka vajadzētu veicināt koplīgumu slēgšanas iespējas cīņa pret nabadzību, jūs minējāt, jā, bērnu nabadzība noteikti ir centrāls jautājums, un šobrīd strādājam pie bērnu garantijas schēmas izveidas. Liels paldies! Tālāk pārējiem pie nākamās jautājumu kārtas, un šoreiz e, runās četri runātāji, un katram pusotra minūte. Sāksim ar Empul komitejas pārstāvi. Tas būs Denis Ratke no Tautas partijas. Jā, ceļā, Frau. Kodās priekšsēdētāji, komisāri, kungi, kolēģi Vispirms pateicos sirsnīgi komisāriem, ka viņi ir uh, pie mums atnākuši uz sarunu un atbildēt uz jautājumiem. Pateicos valdībai Valdim Dombrovskim, kurš teica, ka sociālā ties, taisnīguma jautājums būs uh, šī, šai komisijai centrāli svarīgs jautājums. Un es gribēju jautāt par taisnīgās pārējas fondu. Ir daudz uh, runāts par uh, tā apjomu, un tagad tiek runāts par konkrētu izveidi, un es arī uzskatu, ka tas ir pamatā ļoti svarīgs fonds, lai man ir nepieņemams, ka ja tas tiktu darīts uz sociālā fonda rēķina. Protams, ir vajadzīgs šis taisnīgās pārējais fonds, lai amortizēt struktūrālas pārmaiņas, bet tas nedrīkst notikt uz dalību valstu sociālā fonda rēķina. Un vēl viens punkts Šmita kungam. Jūs strādājat šogad pie minimālās algas jautājuma. Šis process ir uzsācies, kā jūs to teicāt, un uh, Uh, arī uh, neatkarīgi no tā, kā šis procents, uh, process noslēgsies. Es uzskatu, ka šis vienošanās par tarifiem ir jāvirza uz priekšu un ir jānodrošina, ka izaugsme nāk par labu darba ņēmējiem desmit eh, pēdējo gadu laikā manā valstī ķīmiskajā rūpniecībā ir par 30% eh, pieaudzis atalgojums, un mums šis eh, jautājums ir jārisina, jo tas var novest pie sociālās spriedzes. Tagad vārds Markusam Feberam no Ekon komitejas. Es arī runāšu vācu valodā un centīšos iekļauties man paledzētajā. Ja laikā. Tātad runājot par Eiropas pusgada procesu, komisija vienmēr ir teikusi, ka grib to vienkāršot, mazāk valstīm specifiskus uh, Uh, ieteikums izstrādēsim un uh, pievērsties investīcijām, struktūru reformām uh, valstīs un budžeta politikai. Šī stratēģija Uh, ilgspējīgas izaugsmas stratēģija tagad no šī trīs stūra ir izveidojies četrs stūris uh, ar jūs minētiem četriem elementiem. Un uh, ilgspējīgās attīstības mērķi tagad tiks integrēti Eiropas pusgadā, to visu vēl paplašinot. Es gribētu zināt, kā jūs iedomājaties šo integrācijas procesu, uh, kā eh, tas saskan ar iepriekš definēto mērķi, eh, veidot tādu eh, fokusētu Eiropas pusgadu, ko parlaments iepriekšējā sasaukumā vairāk kārt rezolūcijās ir prasījis. Un, teiksim, astotais ilgspējīgas attīstības mērķis, kā tas tiks integrēts Eiropas pusgadā. Paldies! Marija Pjēra Vedrēna no Nodarbinātības komitejas Riņo grupa. Paldies priekšsēdētāji. Vēlējos pateikties komisāru kungiem par to, ka esat atnākuši uz mūsu sanāksmi un atbildat uz mūsu jautājumiem. Eh, tiek eh, teikts, ka ekonomiskā pārvaldība un demokrātiska atbildība iet roku rokā un ir eh, tiešām apsveicams, ka tas ir iekļauts uh, zaļajā paktā, ka tiek vairāk integrētas, ilg, integrēti ilgspējīgas attīstības mērķi un uh, ka arī uh, sociālo tiesību pīlārs tiek uh, risināts. Tātad uh, dalība valstīm ir uh, vairāk jāņem vērā un jāīsteno Eiropas pusgada. Uh, ieteikumi un bieži vien tiek fiskālās un budžeta rekomendācijas vairāk pildīts nekā sociālās rekomendācijas. Un es gribētu jautāt par uh, uh, nosūtītiem darbiniekiem iekšējā tirgu, kādā veidā jūs nodrošināsiet darbinieku mobilitāti vienotā tirgu, kas būs uh, taisnīga un eh, godīga. Un tālāk jautājums par taisnīgās pārējas fondu un globalizācijas pielāgošanās fondu. Šeit ir kopīgi mērķi veicināt eh, taisnīgu eh, ekonomisko un ekoloģisko pārēju un kā jūs saskatāt šo abu fondu sadarbību. Tagad Engin kungs no ekonomitejas riņo grupas priekšsēdētāju komisāru kungi pateicos par iespēju uzdot jums šodien jautājumus. Vispirms gribu citēt mūsu federālo finanšu ministru, un es to eh, citēšu par Eiropas pusgadu. Viņš saka, Eiropas pusgada ietvaros katru gadu, eh, gada sākumā Eiropas komisija sagatavo izaugsmes eh, ziņojumu, nodrošinot ekonomikas izaugsmu nodarbinātības politiku Eiropas Savienībā un sagatavo ieteikumus. Eh, kaut arī finanšu ministrs nepiedar manai politiskai uh, saimēji, es pilnībā viņām piekrītu. Tagad ir uh, Uh, mainīts, uh, mainīta orientācija šim ziņojumam. Tas tagad ir ilgspējīgs izaugsmes uh, stratēģijas ziņojums. Un tā tad runa ir par šīm reformām, kas ir jāīsteno dalību valstīs, bet es piekrītu savam kolēģim no daudzas partijas grupas, ka tagad tiks viss izvērsts plašumā, bet uh, ka reformas tas neveicinās uh, dalību valstīs. Un tātad tagad vairāk ir runa par ilgtspējības elementu šajā pusgadā. Paldies! Tagad uh, iespēja komisāriem sniegt atbildu šiem jautājumiem. Vispirms Dombrovska kungs, paldies priekšsēdētāji, godātie deputāti! Uh, Paldies par šiem jautājumiem. Pirmkārt par taisnīgās pārējas fontu un tās sasaisti ar ESF. Ko Eiropas komisija šeit ierosina, tas ir palīdzēt tātad veidot šo uh, taisnīgās pārējas fondu papildus mūsu uh, daudzgad finanšu schēmas piepra, pie uh, priekšlikumam, tātad 1,5% eh, no IKP. Tātad jau var, eh, protams, jautāt, uz kā rēķina tas viss notiek, bet mēs uzskatām, ka šis uh, izaicinājums, šis jautājums prasa papildus finansējumu. Un es zinu, ka komi, parlamenta uh, Eh, priekšlikums ir vēl eh, tālajošāks, 1,13%, bet padome savukārt uzskata, ka 1,11% ir par daudz. Tātad šīs sarunas nebūs vienkāršas, bet mēs uzskatām, ka šis fonds tiks finansēts papildus pašreizējiem priekšlikumam. Tālāk par Eiropas pusgadu gadu par uh, valstīm specifiskām rekomendācijām un saskaņošanu. Un es nedomāju, ka mēs uh, uh iesim uh, uz to, ka rekomendācijas skaits samazināsies. Nē, tas uh, paplašināsies, galvenais akcents būs makroekonomiski sociāli jautājumi un integrējot ilgspējīgas attīstības mērķus. Un Tas būs saistībā ar pielikumiem eh, valsts eh, ziņojumiem, izvērtējot, kā, tiks, kā ir iztenotas eh, valstīm specifiskās rekomendācijas un ilgspējīgas attīstības mērķus. Nu, par šo astoto mērķi es īsti nesaprātu kontekstu, jo tas sasaucas ar Eiropas pusgada uh, Uh, kopējiem mērķiem, tātad nodrošināt inkluzīvu, ilgtspējīgu attīstību, un uh, tātad tas viss sasaucas ar uh, semestra ievirzi. Es pāradresēšu. Uh, dažus jautājumus Šmitkungam, bet uh, tā tad šīs uh, akcents uz struktūra reformām paliek, kā es uh, to es varu jums teikt. Protams, konkurences spējas nodrošināšanā ir nepieciešams īstenot struktūra reformas, lai nodrošinātu mūsu ekonomikas konkurēt spēju. Tagad komisārs Čentiloni. Jā. Yeah neatkārtošu uh, kolēģa teikto par taisnīgās pārējais fondu. Mūsu priekšlikums ir tāds, ka šis uh, fonds tiek veidots papildus uh, atsevišķā sadaļās paredzētam finansējumam par Eiropas pusgadu. Es uzskatu, ka mērķis to vienkāršot kam es pilnībā pievienojos, nenozīmē um, arī tāpat laikā, ka mēs nevaram izvirzīt vairākus mērķus. Mums jau ir sociālais pilārs, sociālais uh, kritērija kopums Eiropas pusgadā un uh, Mēs varbūt šodien mūsu prezentācijā vairāk liekam akcentu uz ilgspējību, vidi, ilgspējīgas attīstības mērķiem, jo tas ir jaunais uh, diskurss un arī uh, jaunais komisijas profils. Bet tas nenozīmē, ka mēs uh, neinteresēsimies par uh, struktūra reformām un makroekonomiskām problēmām un nelīdzsvarotību. Mēs esam uh, vien, spējuši vienkāršot mehānismu attiecībā uz makroekonomisko nelīdzsvarotību. Uh, tas mums ir bijusi diskusija savā starpā ar dalību valstīm un minētajā ziņojumā, ko sagatavojas Eiropas fiskālā uh, kolēģija. Uh, vēstījums ir eh, ne jau tāds, ka nevajag pievienot citus jautājumus, bet ka ir jāvienkāršo eh, makroekonomiskās nelīdzvarotības mehānisms, ko daudzas iesaistītās puses uzskat par pārāk sarežģītu un grūti izmantojamu eh, objektīvā veidā. Es saprotu, ka vairāki mērķi, ne tikai pirmais, vai es atvainojos, astotais, tātad mērķis jau ir sociālajā pīlārā, to saka Ferberkungam, bet arī citi ilgspējīgas attīstības mērķi ir saistīti ar tiesiskumu un uh, tie nav iekļauti semestrī, tie ir jāiekļauj vispārējā jaunās komisijas stratēģijā, bet mērķis uh, panākt vienkāršošanu ir skaidrs, to mēs varam sasniegt paturot prātā arī mūsu jaunās saistības uh, sociālajā un vides dimensijā ko uh, apvieno ilgspējīgas attīstības mērķi. Paldies, tagad Šmita kungs. Uh, paldies. Vispirms vācu valodā. Šeit nebūs nekāda kalēšanās starp taisnīgās pārējais fondu un uh, sociālo fondu. Nē, šeit būs daudzos gadījumos uh, sadarbība, lai nodrošinātu labāk sociālos apstākļus. Uh, minimālā alga nav nekāda panacēja, bet tas tomēr palīdz atsevišķās valstīs vismaz paaugstināt algas. Un eh, patiesībā īstais instruments ir tarifu politika, un situācija ir tāda, ka eh, daudzās valstīs šī politika netiek pietiekami īstenota. Uh, tas ir uh, sociālās tirgus ekonomikas sastāvdaļa arī, tā skatā Somijā. Un uh, ir valstis, kur šī tarifa politika uh, īsta, pārsvarā īstenota, bet bija arī valsts, kurās tas bija tāds kā izņēmums. Un vēl viena vārdu par šo astoto punktu uh, taisnīga izaugsme uh, un nodarbinātība. Tātad, vien, īsumā sakot, tas nozīmē kvalitatīvas darba vietas, un tieši Eiropai ir nepieciešams kvalitatīvas darba vietas, lai um, īstenotu šo uh, jauno izaugsmu stratēģiju. To skaidri pateica komisārs Čentiljonī. Un šeit nav nekādu sarežģījumu attiecībā uz šo mērķi, tas jau viss ir iestrādāts sociālo tiesību pīlārā, kur ir runa par šim uh, kvalitatīvām darba vietām un ilgspējīgu attīstību. Un nav nekādas pretrunas starp struktūru reformām un ilgspējību. Nē, arī ilgspējība ir tāda liela apjoma struktūra reforma, jo ja mēs šo reformu neīstenosim, tad mēs nonāksim drīz līdz izaugsmes uh, robežām un klimata pārmaiņas šeit ir lielisks piemērs. Tālāk par eh, strādājošo mobilitāti. Jā, tā ir jāstimulē, bet tai ir jābūt savietojumai ar sociālajiem standartiem, ar uh, sociālo tiesību pīlāru un sociālais dempings ir jāapkaro visiem līdzekļiem. Mēs pirms diviem gadiem pieņēmām direktīvu par uh, norīkotajiem darbiniekiem. Tā stāsies spēkā šajā gadā, un komisija raudzīsies uz to, lai šī direktīva ne tikai tiktu transponēta, bet arī tiktu piemērota. Un mūsu rīcībā esošais instruments ir Eiropas darba aģentūra. Tālāk globalizācijas pierā, pielāgošanās fonds komisija jau piemērošā fonda Mm, nosacījumus un ir tikai vēl jāstiprina šā fonda izmantošana. Paldies! Tagad uh, uh, vārds manai kolēģei Langen Sīpenai, kura ir Empul komitejas priekšsēdētāja. Viņa turpinās vadīt sanāksmi. Paldies! We come to the third. Kolēģi, nonākam pie trešā. Oh raundā. Procedūra tāda pati kā iepriekš pateicos Šmita kungam par viņu ieguldījumu sociālajos jautājumos, un tagad vārds būs vispirms Filipam Lamberam, pēc tam Kimam Van Sparentākam, pēc tam uh, Donato kundzei un Lesī kundzei. Uh, Eh, ir pusotra minūte jautājumu uzdošanai, un pēc tam komisāra atbildēs uz šiem jautājumiem. Vispirms Filipam Lamberam. Labu vakar, godātie komisāri. Nav noslēpums, ka mēs priecājamies par komisijas jauno orientāciju, par to, ka zaļais kurs ir eh, kā viens no galvenajiem pilāriem eh, jūsu piecu gadu pilnvaru termiņam. To mēs atbalstām, apsveicām, bet mums ir divējāda problēma. Pirmkārt, nauda nebūs tik viegli pieejama, lai nodrošinātu nepieciešamās investīcijas. Un mēs arī zinām, ka budžeta mērķi ir ierakstīti līgumos, bet citi mērķi nē. Tā kā šeit ir dažāds atšķirīgs juridiskais spēks šiem mērķiem. Tālāk par ekonomiskās nelīdzsvarotības uh, Uh, procedūru. Varbūt vajadzētu vienkārši politikas veidošanu pāriorientēt pārējas uh, gultnē, jo mēs uh, vēlamies uh, pārvarēt uh, uh, makroekonomiskās vājās vietas dalību valstīs. Nu, mēs zinām, ka pārāk liela atkarība no eksporta uh, un arī pārmērīgs tekošā konta pārpalikums var būt šī uh, uh, vājā vieta, un tādēļ es aicinātu vairāk raudzīties uz to, uz šiem uh, milzīgajiem pārpalikumiem. Bet viena lieta, ko mēs gribētu pievienot šai procedūrai, pārāk uh, liela nevienlīdzība. Uh, bremzē ekonomikas attīstību, tas ir pierādīts, un tā tad arī pārāk liela nevienlīdzība ir šī ekonomikas vājā vieta, un pārāk liela atkarība no fosilā kurināmā arī ir uh, šī vājā vieta ekonomikā, un aicinu to ņemt vērā pārskatot procedūru. Yeah, thank you, and uh, thank you for your Paldies, paldies par šiem ievadvārdiem. Labi, ka minējāt arī pieaugušās mājokļu cenas, to piedzīvojam visur Eiropā un līdz ar to daudzi joprojām nevar atrast vairs pieejamu vietu, kur dzīvot. Tāpat arī, um, nu, jāsaka, šie pieaugumi ir ļoti strauji un turklāt tiek teikts tos, ieteikts tos uzraudzīt dalībvalstis. Tomēr Jāsaka, mājokļi joprojām kā aktīvi finanšu tirgo dod savu ieguldījumu makronā, ekonomiskās nestabilitātes rašanās brīd, m, mm, gadījumā. Un, savukārt netiek uh, izveidot kā sociālā, sociālā lieta. Vai jums neliks, ka būtu jāveido integrēta pieeja, lai reaģētu uz šīm uh, neveiksmīgajām dzīvokļu un uh, mājokļu sistēmām, vēršoties arī pret bezpajumtniecību un uh, Mm, vajadzētu nodrošināt pieejamākus mājokus, vai komisija grasās izteikt valstīm specifiskas rekomendācijas šai saistībām, vai komisija ir paredzējusi iekļaut arī vienu vai vairāk rādītājus par mājokļu pieejamību sociālajās uh, rādītājos, nu, piemēram, pārliecīgo slogu, kas tiek uzlikts mājoku dēļ uz iedzīvotu placiem un noved viņus pie nabadzības. Visbeidzot, lielākajās pilsētās un turistu uh, centros pietrūks īstermiņa, nom, īstermiņa nomas, it augstu vilni Airbnb, uh, dēļ un tam līdzīgi. Tāpēc eh, mājokļu tirgus nonāk problēmās ilgtermiņa īres jomā. Par to runāts arī nesenajā Eiropas tiesu nolēmumā. Vai jūsu kolēģi Vestagar pārliecināsies, ka digitālo pakalpojumu akts ietvers arī saistību jautājums, kas ļautu regulēt šādu veidu juridisku iznomāšanas procesu? Paldies! Nākamā runātāja Frančeska Donato no ID grupas. Paldies priekšādātāja runāšu itāļu valodā. Man ir viens jautājums, un ir īpaši komisāram Džentilonī un vicepriekšādātājiem Dombrovskim. Gribu atgriezties pie jautājuma, kas jau tika minēts, respektīvi pie nepieciešamības pārskatīt stabilitātes un izaugsmas paktu. Nu, tas ir pilnīgi noteikti šobrīd nepieciešams īpaši, lai veicinātu izau, investīcijas un veicinātu izaugsmu. Es zinu, ka pagaidām vēl nav skaidrs līnijas attiecībā uz šo visu, tomēr gribu jums vaicāt, Kā notiek saskaņošana sai gadījumā atsevišķās jomās? Nu, tā piemēram, šķiet, ka vajadzētu domāt arī par deficīti ierobežojumiem un struktūru, struktūru jautājumu parādu jautā, lietā. Tas saistīts ar tekošo kontu, kas, protams, ir ļoti svarīgs sociālajai aizsardzībai. Nepieciešams arī domāt par valsts parādu jautājumiem. 60% ierobežojums attiecībā uz IK, no IKP, īpatsvaru no IKP ir pārāk ierobežojuši. Ir no nu, ļoti dažas valstis, kas varēs šo normu ievērot Eiropas Savienībā. Nekur citur šāda veida ierobežojumi pasaulē nepastāv un tā rezultātā tiek apgrūtināta investīcija kapacitāte valstīs, kurām varbūt ir plašāka fiskālā telpa, kas attiecas uz tirdzniecības bilants, kas tika pieminēta, un centieniem pārlīdzsvarot mm, šīs jomas. Ja tam visam ir negatīva ietekme uz valsts deficītu, tas nozīmē, ka iekšējais pieprasījums mazināsies un kļūs pretciklisks. Fiskāla stabilitāte un sociālā stabilitāte var tikt nodrošināta tikai tad, ja mainīsim parametrus fiskālās stabilitātes jomā. Un zaļā kursa ietvaros, lai varētu gūt šo vienu triljonu eiro un tos svirot, mums nepieciešams atbilstīgs sociālās infrastruktūras līmenis. Paldies, runātājs tiek pārtraukts. Nākamais runātājs no ID grupas. Paldies! Arī es gribu teikt paldies komisāriem par to, ka viņi ir šeit, saka Līzija kundze, un paldies, ka esat gatavi dialogu ar mums. Protams, ir jautājumi, par ko nekad nebūsim viensprāts, un savukārt citas jomas, kur prasīsim tālākus paskaidrojumus. Ikgadējā stratēģija mm, ilgspējīga izaiksmē runā par struktūra reformām. un tiek runāts par budžeta līdzsvaru šajā gadījumā, bet tieši, ka sociālā uh, vienlīdzība šķiet atstāt otrajā plānā. Lai mēs panāktu tālāk ilgspējīgi, mums ir vajadzīgs novērst jau kāda veida atstumtību. Un tie, kas šiem riskiem ir pakļaut vairāk, šajā gadījumā ir tieši invalīdi. Viņu mm, atstumtības pakāpe, protams, ir atšķirīga. Un līdz ar to ir ļoti atšķirīgs arī nodarbinātības līmenis, un tas, jāsaka, viņu vidu ir tikai 50%. Un tas nozīmē, ka katrs otrais invalīds ir bez darba un nespēja mm, attīstīt savus talantus, prasmes, eh, izmantot tos sabiedrībā saskaņā ar Eurofound datiem. 47% invalīdu, eh, invalīdu ir uz depresijas robežas. Komisārs Šmit, ko jūs esat grasījies darīt šīs lietas labā? Ko jūs varat darīt, lai uzlabotu situāciju invalīdiem? un cik daudz darbinieku es iestādēs ir invalīdi? Tāds mans jautājums. Kā domājat reaģēt uz dažādu asociāciju pracībām, kas aicina nodrošināt iekļautību arī invalid, invalīdiem? Džentilonī, Itālijā cilvēkiem ar nopietnu invaliditātes līdzekļi ir samazināti par 10 miljoniem gadā. Ko esat paredzējis darīt, lai pārliecinātos, ka cilvēki tiek pieņemti darbos, tiek nodarbināti. Un tas ir aicinājums jums, komisār Džentelonī. Jo gal galā galvenais faktors šajā gadījumā ir mēģināt dot šiem cilvēkiem iespēju strādāt. Paldies! Dāmas un kungi, paldies, paldies par šiem jautājumiem. Nu un tālāk došu vārdu Dombrovska kungam. Lūdzu, varat atbildēt uz šiem jautājumiem priekšādētāji, godātie deputāti. Vispirms par zaļo kursu un par to, cik zaļais kurs ir juridiski spēcīgs. Jā, mums ir komunikācija, mums ir politiskas saistības paustas virzīties uz oglekļu neitrālu Eiropu līdz 2050. gadam, bet, kā zināt, daļa no zaļā kursa ir arī klimata tiesība akts, kas padarīs visus šos jautājumus par ju tiesiskām saistībām. Tātad juridiskais pamats šai gadījumā zaļajam kursam būs spēcināts. Tālāk jautājumu par makroekonomikas nelīdzsvarotības procedūru. Izmantojam šādu procedūru jau šobrīd, lai risinātu jūsu pieminētos jautājumus, un tieši tas ir iemesls tam, kāpēc Vācija un Nīderlanda šobrīd ir makroekonomiskā nelīdzsvarotības procedūrā iesaistīts, ņemot vērā, ka viņiem ir būtisks tekošā konta pārpalikums. Un šī gada budžetā abas šīs valstis ir izziņojušas būtiskus fiskālus stimulu pakotnes, uh, kas ļaus eh, zināmā mērā risināt šo jautājumu. Mēs domājam, ka ir ārkārtīgi svarīgi tas tieši šobrīd, kad ekonomikas pieaugums pamazinās un tādas valsts kā Nīderlande un eh, Vācija izmanto šo fiskālo tālu par nevienlīdzību runājot. Tā ir daļa no Eiropas pusgada jau šobrīd. Jūs atminēsieties iepriekšējā komisijas sastāvā eh, spriedām par eh, nosūtīšanas direktīvu, darbinieku nosūtīšanas direktīvu, uzsvērām iekļaujošu izaugsmi un eh, nabadzības samazināšanu, ienākumu vien, nevienlīdzības risinājumu. Valstis saņēma arī rekomendācijas par nevienlīdzības mazināšanu, un šis jautājums paliks uzņē, komisijas degpunktā, uzmanības degpunktā. Tālāk jautājums par piekļuvi mājokļiem. Jā, mēs šobrīd pētam šo lietu, jo tas ir viens no makroekonomikas nelīdzsvarotībām mm, aspektiem. Ekonomikas globālā krīze taču sākās tieši ar visiem šīm hipotēku aizņēmumiem un tā tālāk un ķīlām un tam līdzīgi. Tāpēc tas pilnīgi noteikti ir jautājums, kas jāuzrauga no makrofinanšu viedokļa skatoties. Un mēs to skatām tāpat laikā arī kā sociāla rakstura jautājumu. Nu, piemēram, uh, Pēdējā Eiropas pusgadā mēs identificējām arī investīcijas prioritātes dalību valstīm. Un tajās iekļāvās piekļuve eh, tādiem mājokļiem, ko, viņi, ko cilvēki var atļauties. Un tāda šāda rekomendācija tiks kļaut, vai, izteikta vairākām dalību valstīm arī daudzgad finanšu plānu ietvaros, un komisija ir gatava pie šī jautājuma turpināt strādāt par, not, par fiskāliem noteikumiem mēs jau runājām. Šobrīd, kā jau teicu, grasamies pārskatīt sešu un divu dokumentu pakotni un uzsāksim publiskās konsultācijas, un tad tas kalpos kā pamats tālākajam darbam. Thanks for the answer. Now it's... Paldies, un tagad es dodu vārdu komisāram Gentiloni. The vulnerabilities as Eh, kā jau sacīja Lamberta kungs, neaizsargātība būs svarīgs elements eh, analizējot makro disbalansu un pilnīgi noteikti da, eh, papildus dažādas iedarbības juridiskajiem līdzekļiem, kā jau tikko valdes sacīja. Jautājums tiks skatīts saistībā ar zaļu kursu un, un um, mūsu ieteikumos šie dažādie uh, Eh, neaizsargātības aspekti tiks ņemt vērdā ne tikai pēc savas, savām īpašībām, bet, piemēram, fosilās degvielas atkarība no tā, citi makroekonomiskie disbalansi jau tiek ņemti mūsu ieteikumos vērā. Otrkārt, es pieņemu zināšanai sacīto par mājokli un it īpaši par to, ka jādiskutē jautājums par e, platformām. Domāju, ka šis bija viens no būtiskākajiem jautājumiem un domājams, ka mm, trešdien, ceturtdien tiks saņemts pirmais savu priekšlikums par digitālo platformu aplikšanu ar nodokli. Un visbeidzot, itāļu valoda atbildu deputātei Donāto domāju, ka jūs savā runā parādījāt to, cik svarīgi ir tas, kā Eh, izaugsmes un stabilitātes pakta nosacījumi ir jāpārskata. Eh, nevarētu teikt, ka nebūtu precīzas līnijas, bet notika publiskas konsultācijas, lai panāktu precīzus priekšlikumus, nobeidzot šīs publiskās konsultācijas fāzes. Un tagad divas lietas ir skaidrs, no kurām pirmā ir tā, ka mums ir jāatrod piemērotāki instrumenti, lai veicinātu invest eh, publiskās investīcijas, un otrkārt, ka bez labvēlīga kon e, konteksta privātajām investīcijām, ar um, valstu līdzinvestīcijām mums vieniem neizdosies sasniegt mūsu nosprostos mērķus. Un tad runājot par personām ar, e, par personām ar invaliditāti, tur labāk atbildi sniegs kolēģis komisārs Šmits. Paldies, un tagad vārds eh, komisāram Šmitam. Paldies par mājokli runājot, jo šķiet, ka vicepriekšsēdētājs Dombrovskis jau norādīja eh, mūsu skatījumu uz eh, pie, piedienīga mājokļa jautājumu. Tas ir jāiestrādā Eiropas semestrī, jo tam ir. Uh, ekonomisks, sociāls, pat konkurētspējas aspekts. Tas ir būtisks jautājums, kurš dziļi sakņojas mūsu dalību valstu un sabiedrību problēmās. Par digitālo jomu runājot, apstiprinu, ka mēs kopā ar komisāru Vestā Agēri strādājam pie digitālās darba kārtības sociālajiem aspektiem, darba uh, apstākļiem un sociālajiem eh, apstākļiem. Mēs ņemsim šos eh, aspektus vērā. Tālāk personas ar invaliditāti. Pirmkārt, domāju, ka šī komisija atbalsta vienlīdzību visiem visos līmeņos, un tas ir attiecināms arī uz eh, personām ar invaliditāti. It īpaši komisārs Dālī strādās pie. Uh, Komisāra Dālī strādās pie uh, nediskriminēšanas jautājumiem. Es domāju, ka varam integrēt īpašu atbalstu jauniešiem ar invaliditāti jauniešu garantijā, lai viņi varētu iegūt darbu, labākas prasmes, tāpat arī prasmju darba kārtībā, darba kārtībā ir īpaši e, e, pasākumi atbalstām personām ar invaliditāti, jo e, atstumtībā vai izslēgšana no darba tirgus nereti ir jāsaista ar to, kā ļoti bieži šiem cilvēkiem ir zemes prasme līmenis. Un pilnīgi noteikti arī mēs skatīsim tos pasākums, kas tiek veikti dalībvalstīs, lai atvieglotu iekļaušanu darba tirgu personām ar invaliditāti. Domāju, ka šis ir vēl viens instruments, kurš dalībvalstīm ir jāpieņem, lai veicinātu uzņēmumu un uzņēmēju gatavību nodarbināt personas ar invaliditāti. Paldies, Šmitkungs. Un tagad pāriem pie jautājuma ceturtās kārtas. Vispirms dodu vārdu Elžbietai Rafaļskai no ECR grupas. Jūsu rīcībā ir pusotra minūte. Priekšsēdētājs, komisāri, dāmas un kungi. Mēs runājam par sociālo Eiropu, izturīgu, spēcīgu no transformēšanu. Tas izklausās spoži, bet mēs esam ļoti tālu no īstenošanas. Mēs vēl aizvien gaidām, kad šī taisnīgā Eiropa atnāks. Un, uh, Tāpat eh, ir kā zobens, kurš karājās virs mūsu galvām par to, ka Eiropas budžeta līdzekļi polie tiks samazināti, jo eh, Eiropas Savienība uzskata, ka Polijā nav tiesiskuma. Līdz ar to mēs jūtamies iebiedēti, apdraudēti, un mums šāda taisnīga Eiropa ir tikai tukšs sapnis. Tā, tālāk mēs runājam par digitālu un vidas e, transformāciju. Tāpat mēs sakām, ka vēlamies paturēt solidaritāti un vēlamies veicināt inovācijas un būt konkurētspējīgi. Kā jūs vēlaties visu šos aspektu, eh, abu šos aspektus eh, saskaņot? Tālāk enerģijas nabadzība. Tas ir ļoti nozīmīgs risks arī Polijai. Šeit ir runa par jauno zaļo kursu. Un tas ir jāsaista arī zem izmešu ekonomika. Vai jūs nedomājat, ka pieaug risks konkurētspējai mūsu ekonomikai un risks enerģijas nabadzībai? Vairāk kolēģi pieminēja mājokļu jautājumu. Arī tas ir ļoti svarīgs. Un tāpat risks darba tirgumu. Paldies, un tagad mēs varam pāriet nākošā runātāja no ECR grupas deputāts Epings. Paldies, priekšsēdētāji. Mans jautājums ir komisāram Dombrovskim ilgtspējas sakarā. Komisāris, no jums sapratu, ka jūs esat uh, zaļā kursa atbalstītājs, jo atbalstat milzīgas investīciju plānu, lai samazinātu uh, oglekļa izmešus. Tomēr uh, kodola enerģijā un e, reaktori netika pieminēti e, šai šo zaļo kursu pasākumos, un līdz ar to man vienkārši jautājums, jūs kā fiziķis un iespējams kodolfiziķis domājat par kodola enerģiju kā svarīgu un ilgtspējīgu risinājumu enerģijas pārējai un šīs e, komisijas klimatmērķu sasniegšanai? Paldies! Nākošais runātājs deputāte Pereira no goja grupas. Paldies, esiet sveicināti. Visi, visa šī rudenes paketes, neraugoties uz sociāliem un vidas jautājumiem, neko jaunu neparedz. Eiropas semestra politikas ekonomiskajā pārvaldībā. Uh, nebūs saskaņojams ar sociālā taisnīguma, ilgspējīgas izaugsmes un pro, sociāla progresa jautājumiem, jo tiek solīts tieši pretējais. De, tiek pasliktinātas eh, sociāla apstākļi, eh, un ekonomikas sektoru liberalizāciju un privatizāciju. Mēs uzskatām, ka mūsu strādājošiem ir nepieciešama pasākuma, kas stiprina viņa darba un sociālās tiesības, kas ir iestrādātas mūsu konstitūcijās, kas ir daudz progresīvāk nekā pamatiesību hartas ir vajadzīgas e, taisnīgas un nākotnes darba tiesības, nevis tādas, kas ir 19. gadsimta cienīgas un Šādā veidā, uh, ņemot vērā vairākas apņemšanās un apgalvojumus par to, ka ekonomika ir jākalpo pilsoņiem un planētai, man ir jautājums, vai šī komisija ir gatava pārskatīt e, budžetā deficīta aprēķinus, ņemot vērā veselības aprūpes uh, investīcijas publiskajās infrastruktūrās. Un tāpat man ir jautājums, vai komisija atbalsta uh, algas celšanas pasākumus, lai mazinātu nabadzību e, darbā un vismaz nešantažē tās dalībvalstis, kuras ir iecerējušas to darīt. Paldies! Nākošais runātājs no goja grupas deputāts Gusmau. Paldies, priekšsēdētāji! Mēs dzirdām komisijas eh, amatpersonu žēlojamies par to, kā Eh, koplīguma slēgš, eh, slēgšana, eh, kolektīvo darba līguma slēgšana ir negatīvi ietekmis darba tirgus. Kolektīvie darba līgumi ir bijis viens no būtiskākajiem darba tirgus regulēšanas līdzekļiem viscaur Eiropā, tā izskaitā manā valstī un it īpaši pēc trojkas korekcijām. Un tagad Es gribētu zināt, vai komisijas priekšlikumi ir nopietni un vai būs eh, specifiski ieteikumi Portugālei, eh, kas būtu noderīgi. Pēdējos 15 gados tas bija pretējais. Tāpat komisija katru reizi vairāk pauž ambiciozus sociālus un vidas mērķus. Un, ir šī ļoti īpašā zaļā kursa programma, kurai nav naudas, kas ir uh, Tāpat eh, mums ir samazinājumi budžetā kohēzijas eh, politikai un viens miljārds konversijai. Un es gribētu zināt, kā ir iespējams bez finanšu resursiem Eiropas mērogā. Tādām valstīm, piemēram, kā Portugālē, kurai šogad būs budžeta pārpalikums, eh, kā mēs E, no kurienes mēs ņemsim naudu šīm investīcijām, kuras komisija uzskata par nepieciešām. Paldies, runāšu vācu valodā. Nu, ņemot vērā, ka šeit ir jābūt godīgam sadalījumam starp grupām, esam brīvā mikrofona procedūras ietvaros nolēmuši vēl pieņemt runātājus. Divi runātāji ir pieteikušies. Tiem arī došu vārdu, un pēc tam varbūt došu vārdu komisāriem. Tātad pēc šiem diviem runātajiem vēl. Un tad šis process būs noslēdzies, ja? Labi? Vispirmām kārtām deputāts Lifteris Nikolau, un pēc tam Helēna Fricona. Abus divus šos runātājus es vēl pieņemšu, došu vārdu, bet visā citādi nevienam citam vairs uzstāties laika nebūs. Paldies! Jums ir vārds. Priekšsēdētāji, man šķiet, ka jūsu sacītais parāda, ka jūs esat nobažījušies par to, ka var nākt jauna kapitālista uh, krīze. Mums ir uh, pieredzi jau no iepriekšējās, un tagad jūs eh, pievēršaties digitālajai jomai un zaļajam kursam, lai virzītu un attīstītu ekonomiku. Tas rāda to, ka diemžēl būs vēl lielāks darba vietu zudums, piemēram. Ja Grieķijā pārstāja izmantot lignītu, tad tas nozīmēs lielu darbiet skaitu zudumu. Savukārt, pastāv tehnoloģijas, lai uzlabotu ražošanas ekoloģisko pusi. Ir cit, vēl grieķu uzņēmumi, kuri šodien saskaras ar nopietnām problēmām, tādi kā ARCO, un tas nozīmē vēl lielāku darba vietu uh, zudumu. Es vēlos tikai pabeigt jautājumu. Es, es nebiju sapratis, ka manā rīcībā ir tikai viena minūte. Kāda ir komisijas nostāja tajā, kas attiecas uz Eh, jautājums netika pabeigts. Viena minūte deputātei Friksonei. Paldies. Turpināšu zviedru valodā. Runājot par e, ekoloģisko pārēju, ceru, ka tā tiks atspoguļota mm, izaugsmas stratēģija. Protams, varētu arī virzīties tālāk, veidojot taisnīgāku un virlīdzīgāku sabiedrību Mums ir jākoordinē nacionālie, Eiropas un starptautiskie eh, eh, pasākumi. Tāpat ir vajadzīga demokrātiska leģitimitāte. Esmu gandarīta par to, kā eh, par sociālo pilāru runājot un esot Zviedrijas sociāldemokrātē. Esmu gandarīta par to, ka veidojas pasaules klimatā politika un šī politika ir iecerēta, lai neviens netiktu atstāts iepakaļ un ka šis sociālais pilārs būs ar savu vietu. Kā jūs mudināsit valstis eh, rīkoties ambiciozāk sociālajā ziņā? Paldies, un tagad vārds komisāram Dombrovskim vispirms. Priekšsēdētāji, godājumie deputāti. Vispirms. E, pirmais jautājums - budžets un tiesiskums. Jā, tā ir daļa no priekšlikuma nākošai daudzgadu finanšu schēmai, jo mēs uzskatām tiesiskumu ievērošana ir privāri visām dalībvalstīm. Tā ir jānodrošina un tāpēc šī saikne tiek piedāvāta šobrīd, par to mēs runājam ar līdzlikumdevējiem. Tālāk vairāk deputātu uzdev jautājumu par zaļo pārēju un konkurētspēju mūsu ekonomikai un ekonomiskas izaugsmai. Ir veikti pētījumi, kuri rāda, to, ka zaļais kurs būs ar mēreni pozitīvu ietekmu uz ekonomiku un nodarbinātību. Protams, e, šī ietekme nebūs vienmērīgi izdalīta, atsevišķas darbietas pazudīs, kā piemēram ogļu ieguve, bet tiks radītas jaunas darbietas. Mūsu pienākums ir uh, Eh, atbalstīt eh, valstis un reģionus, kurus šī pārēja skars. Un eh, es nonāku pie jautājuma par taisnīgas pārējas mehānismu. Pirmkārt jāpasvītro, kā Dalībvalstis prezentēs reģionālās taisnīgas pārējas stratēģijas balstoties uz tām, varēs saņemt finansējumu no taisnīgas pārējas mehānisma, tas notiks dialogā ar dalībvalstīm. Izskanēja jautājums par eh, kodola Uh, enerģiju. Jā, tik tiešām uh, man ir izglītība fizikā, bet ne kodolfizikā, un šajā sakarā ir bijušas strīdīgas diskusijas šobrīd. Tiek atzīts, ka uh, kodola enerģija būs ar savu lomu kā zemoglekļa enerģija, bet tā, uh, tālāk uh, mēs esam atvērti risināt citus uh, iegūs enerģijas eh, avotu ceļus. Nākošais runātais komisārs Gentilonī. Paldies, priekšsēdētāji! Eh, šajā sakarā par zaļo pārēju runājot ir gan riski, gan iespējas. Pastāv risks darba vietām un konkurētspējai. Tas ir pilnīgi skaidrs, un vēstures pieredze mums rāda, ka lielas e, pārejas vienmēr ir ar šādu risku. Bet, kā jau tikko valdis teica, fair balance where the... mēs varam nodrošināt līdzsvaru, jo risks um, eh, pastāv, kā konkurēt spējas un pārējās jomās gala rezultāts eh, būs pozitīvs ar nosacījumu, ka mūsu rīcībā ir vismaz divi rīki. Viens no tiem ir taisnīgs pārējais mehānisms, un otrs ir uh, Eh, rīks, kurš aizstāvētu mūsu rūpniecību un ekonomiku. Ja mēs uzņemamies vadību starptautiskā līmenī, un mēs eh, vērās param soļus pret oglekļā uh, Eh, noplūdi, ieviešot oglekļa korekcijas mehānismu uz robežām. Tādā veidā mēs varēsim paturēt mūsu vadošo lomu šajā jomā. Nākošais eh, punkts ir tāds, ka jā, mēs izziņojam attiecībā uz to, ka ir izziņot lielu plānu bez finansējuma. Mēs visi zinām, ka Eiropas eh, budžeta eh, apjoms daudzus neapmierina, bet pastāv apņemšanās eh, piešķirt ievērojamu budžeta daļu zaļajai pārējai un ņemot vērā tā saucamā Junkera plāna pieredzi, mēs redzam, ka ir iespējas rīkoties, un šajā jomā tās būs daudz lielākas, un līdz ar to mūsu rīcībā būs resursi. Šai pārējai paldies, Džentiloni kungs, tagad Šmita kungs atbildēšu ļoti īsi, manuprāt. Taisnīga pārēja un taisnīga Eiropa ir pilnīga iespējama, ja mēs investēsim uh, Eh, ilgtspējīgā konkurētspējā. Un mums būs iespējas, ja mēs esam līderi jauno tehnoloģiju jomā. Un panākumu gūšanai mums ir jāinvestē prasmēs un izglītībās. Tas ir prioritāri arī, lai veicinātu kvalitatīvu darba vietu veidošanos. Turklāt taisnīgs atalgojums arī ir daļa no tā. Eh, par enerģiju runājot, vislētākā ir tā, ko jūs nepatērējat. Tāpēc investēt ēkās, mājokļos ar zemu izmešu līmeni arī ir viens no veidiem, kā mazināt enerģijas nabadzību par sociālo taisnīgumu darba tiesībām. Ja mēs vēlamies īstenot sociālo tiesību pilāru, Tas lielā mērā attiec uz sociālajiem un darba tiesībām, un mēs ļoti nopietni pret šo jautājumu izturamies. Tāpat jūs redzēsiet, ka e, ieteikumos pa valstīm tas ir norādīts, un tāpēc ir būtiski ieviest sociālo pilāru. Paldies, Šmita kungs, un pirmās viedokļa apmaiņas beigās es vēlētos sirsnīgi pateikties jums par jūsu izklāstu, atbildēm, eh, par uzdotiem jautājumiem. No Emplu komitejas perspektīvas raugoties esmu eh, gandarīta par to, ka mums ir eh, cilvēki. Um, we didn't forget the homeless marginalizēti cilvēki, cilvēki ar eh, invaliditāti, cilvēki, eh, eh, bez tām cilvēki, bezpajumtnieki, kuriem nav lobija, nav balss, mums vajadzētu arī koncentrēties uz šo marginalizēto grupu un vēl vienu marginalizētu grupu, kas ir Romi. Mēs turpināsim viedokļu apmaiņu piedaloties nacionālo eh, parlamentu pārstāvjiem. Mēs runāsim par bērnu garantiju, minimālo eh, algu, prasmēm un darbvietām. Esmu gandarīti par to, eh, ka notiks šī viedokļa apmaiņa un ka arī nacionālo parlamentāriešu balsis tiks ņemtas vērā, lemjot par Eiropas semestru. Un tagad es vēlos slēgt šo sēdi. Paldies visiem, kur piedalījās, un lai jums jauks vakars! Yeah. So just a message today. Ekon komitejas deputāti paliek zālē, kamēr eh, Empul komitejas uh, Eh, locekļi atstāja zāli, un mēs tad eh, varēsim pāriet pie mūsu darba kārtības punktiem. Mēs esam jau darba kārtību iekavējuši.